punto sobre esto. Thank you. Thank you. Cuando llegue el punto sobre esto, sobre el día de es esto. Okay. Okay, surely, surely we were on our way to the exchange of views on this. Tātad mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Eiropolu apvienotās uzraudzības iestādes otro pārbaudas ziņojumu. Tas ir TFTP nolīgums, teroristu finansēšanas izsakošanas programmas ziņojums. Un Eiropola apvienotās uzraudzības iestādes eh, des, šā gada martā nāca klajā ar eh, vispārējiem secinājumiem, kurus ir izveidojuši apvienotā uzraudzības iestāde. Un tagad Es sveicu šeit Eiropas komisijas iekšļietu ģenerāla direktorāta iekšējās drošības biroja direktoru Reinhārdu Prības kungu, kurš mūs iepazīstinās ar TFTP noliegumu attīstību. Un eh, tas ir atrak atrakstīts arī 30. pantā, un pēc tam došu vārdu Izabelē Krūzes kundzei, kas ir Eiropas apvienotās uzraudzības iestādes priekšsēdētāja. Un uh, priekšsēdētāji mūs iepazīstinās ar šī otrā pāraudzības ziņojuma secinājumiem. Un sveic šeit arī Robu Vainbraita kungu, kas ir Eiropola direktors. Sveicināti atkārtot mūsu Liba komitejā. Un uh, no visiem paneļdiskusijās piedalījušiem mēs dzirdēsim komentārus. Tātad. Vispirms dod vārdu Reinhardam Prības kungam, komisijas iekšļu ģenerāldirektorāta iekšējā turšies biroja direktoru. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Liels, liels paldies, ka esat uzaicinājuši mani runāt par Eiropolu apvienotās uzraudzības iestādes otro pārbaudas ziņojumu, tas ir TFTP nolieguma izpilde. Iepriekšējais ziņojums tika sagatavots pirms diviem gadiem, un mēs esam šobrīd apkopojuši pieredzi par to, kā šis noliegums darbojās un tiek īstenots. Un um, es jums sniegšu informāciju par to, kurā etapā šobrīd ir īstenošana, un šis te apvienotās uzraudzības iestādes otrais pārbaudas ziņojums arī to atspoguļo. Pavisam īsi varbūt par mūsu plāniem par šo otro pārbaudas ziņojumu. Kādi ir bijuši mūsu instrumenti, izvērtējot ES eh, e un ASV teroristu finansēšanas izsakošanas programmu? Un to atrunā šā nolīguma 30. pants. Un eh, šā pārskata Rezultāti ir atrunāti dokumentā, un kā jūs ziniet, pagājušajā, gadā, pagājušā gada februārī notika šis pārbaudas ziņojums, un 11. gada martā komisija nāk klajā ar savu ziņojumu, un e, mēs paredzam, ka šā gada oktobrī būs e, otrais e, ziņojums pilnībā, un tātad oktobrī būs jau beidzies visu datu izdzēšanas termiņš, tādu datu, kas ir vecāki par pieciem gadiem. Uh, Līdz ar to oktobrī mums būs eh, iespējams eh, prezentēt arī par pārbaudas ziņojumu, tad oktobrī mēs jūs varēsim iepazīstināt ar šo pārbaudas ziņojumu. Vispārējos vilcienos runājot, eh, mums būs tāds plašs skatījums šajā otrajā pārbaudas ziņojumā. Un, eh, protams, ka mēs galveno uzmanību veltīsim uz tiem instrumentiem, kuri ir detalizēti aprakstīti otrajā pārbaudas ziņojumā. Un eh, tas, protams, eh, attiecas arī uz Eiropola apstiprināšanas mehānismu un uz ceturto pantu, kā arī uz uzraudzības mehānismu. Es eh, vēlētos ieteikt arī ASV pusē pārskatīt visus tos nolīguma pantus, kuros runa iet par savstarpējību. Un eh, mēs runāsim arī par statistikas datiem šajā nolikumā. Bet, kā jau es teicu, šis eh, pārbaudas ziņojums to visu atspoguļos. Es tiešām nevaru paredzēt, kāds būs otrā pārbaudas ziņojuma saturs. Vispārīgi runājot, šā nolīguma punkti darbojās ļoti veiksmīgi. Komisija un ASV finanšu departaments regulāri un konstruktīvi kontraktē, kon, kontaktējas viens ar otru par TFTP nolīgumu izpildes gaitu, un komisija vienmēr uzklausot eh, abu pušu ministrus, runā par šiem svarīgajiem jautājumiem. <clears throat> Kāda ir mūsu pieredze? Šā nolīguma īstenošanas pārbaudas ziņojums tiek sagatavots ik pa 18 mēnešiem vai katru gadu, bet tas ir uh, regulāra dialoga rezultāts ar Amerikas Savienoto Valstu varas iestādēm. Tātad uzraudzība. Tā notiek eh, ļoti veiksmīgi, un eh, kad 2001. gada maijā tika izveidot šī uzraudzības iestāde, tad eh, mēs sadarbojamies ar mūsu sadarbības partneru komisijā, un par šiem sadarbības rezultātiem regulāri tiek sagatavot ziņojums komisijai. Mēs eh, vēlētos, lai uzdevumi, kas ir atrunāti šajā noliegumā, tiktu izpildīti efektīvi, bet detalizētāk tas parādīsies otrajā pārbaudas ziņojumā. Ņemot vērā to, ka adekvāta īstenošana ir ārkārtīgi svarīga šā nolīguma veiksmīgai punktu izpildēji, tad eh, patreizējā īstenošana ļaus uzlabot uzraudzības mehānismu. Un eh, varbūt, ka ikdienā un pilnībā tas eh, nav iespējams, pilnībā uzla, uzraudzīt. Bet um, es uzskatu, ka vairāk no deputātiem jau to ir pieprasījuši, lai būtu arī varbūt zināma dubultošanās. Runiet arī par pilna laika e, darbību šajā uzraudzības iestādē. 12. gada sākumā Eiropas Savienība un ASV lēma, ka Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministrijā tiks izveidots atsevišķs postenis, bet uh, Eiropas Savienībā no ASV puses šāds cilvēks arī tika uzskatīts par vajadzīgu, un, protams, kā ASV lielā mērā izprota, cik delegāts ir šis jautājums, lai sadarbība pāri okeānam norisinātos veiksmīgi. Šā gada maijā mēs izsludinājām šīs vietas konkursu. Tas ir ārkārtīgi tehnisks darbs, ļoti delikātā politiskā atmosfērā. Tam būs ārkārtīgi specifisks profils. Ir jābūt pieredzēji e, pretterorismu darbībā un šās vietas šī amata ieņēmējiem ir jābūt arī augstākās um, Eh, konfidencialitātes dokumentu pieejamībai konkrētajā dalībvalstī. Tā tad. Un šis cilvēks, ceram, sāk strādāt līdz otrā pārbaudas ziņojuma sagatavošanai. Kā jūs ziniet, šā nolīguma ceturtais pants ļauj izvērtēt, vai šajā pantā atrunātie kritēriji tiek izpildīti vai nē. Un Eiropolā ir izveidota speciāla nodaļa, kura sadarbojas ar konkrētu ASV finanšu departamenta nodaļu. Bet eh, šis mehānisms ir ārkārtīgi specifisks, un eh, par Eiropola iesaistību šajā procesā zinoši vēlāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šo ziņojumu. Un tagad es eh, vēlētos dot vārdu Izabelai Krūzes kundzei par apvienotās uzraudzības iestādes darbu. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, em primeiro lugar, em nome da instância. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani uz komitejas eh, sanāksmi un devāt iespēju pastāstīt par uh, Eiropa uzraudzību. Uh, attiecībā uz TFTP mēs esam sagatavojuši sākotnējo ziņojumu 2010. gada oktobrī mums bija inspekcija, un mēs norādījām uz uh, kritiskajiem punktiem attiecībā uz 4. panta jautājumiem. Mēs pārbaudījām uh, situāciju attiecībā uz nolīgumu 4. pantu. Bija sākotnēji noteikti ierobežojumi inspekcijai dažas dienas pirms inspekcijas uh, veikšanas. Mēs saņēmām pie prasījumu no ASV klasificēt uh, šo lietu kā slepenu, bet mums izdevās atrisināt šos jautājumus. Un uh, tika sagatavot ziņojums ar pieciem uh, pamatieteikumiem. Šie punkti bija jālabo, lai izpildītu mm, ceturto pantu. Mm. Pēc tam mēs veicām atkārtotu inspekciju, lai pārbaudītu 4., 9. un 10. panta izpildi šai nolīgumā. Mūsu inspekcija iepazinās ar uh, to, kā tiek uzraudzīta pieprasījumu izpilde un citus jautājumus, kas saistīti ar nolīgumu izpildi. Attiecībā uz ceturto pantu GSP konstatēja, ka divas rekomendācijas no sākotnējām rekomendācijām ir izpildīts. Pirmkārt, datu aizsardzības speciālista iesaistīšana visā procesā. Un par otro rekomendāciju mēs uh, uzskatījām, ka arī tā ir izpildīta, bet trīs atlikušās rekomendācijas, par ko mēs jūs uh, informējām jau iepriekš, joprojām nav pilnībā izpildītas. Mm pieprasījumu saskaņā ar 4. pantu. Mēs konstatējām, ka datu aizsardzības speciālistam ir uh, oficiāla loma un viņa ieteikumi tiek ņemti vērā. Tomēr mums jānorāda, ka uh, ja tiek sniegts atzinums par pirmo pieprasījumu, un ja rodas kādi jautājumi, tad jāsaka, šeit nav notikusi tālāka attīstība. Ir bijis tāds gadījums, kad datu aizsardzības speciālista atzinums uh, nav pilnīgi uzklausīts par nākošo punktu jānorāda, ka visi līdz šim saņemtie ASV pieprasījumi ir saņēmuši pozitīvu atbildi no Eiropola. Šie pieprasījumi bija labi pamatoti un situācija salīdzinot ar pirmās inspekcijas laiku ir uzlabojusies. Jo eh, toreiz tika konstatēts, ka dažos gadījumos pamatojums ir pārāk vispārīgs un neprecīzi. Tāpat mēs norādījām, ka nav geogrāfiska ierobežojuma, ka šeit ir runa par visu pasauli šādās datu nodošanas gadījumos, un ja ir runa par uh, vēstījumiem, ko sagatavos Swift, mēs secinājām, ka Eh, pieprasījumi tiek saņemti katru mēnesi, secīgi tie attiec uz visu mēnesi. Līdz ar to šādi pieprasījumi notiek katru mēnesi un ir pēctecība attiecībā uz datu nodošanu. Runājot par visu procesa sākumu, Mēs varam uh, apliecināt, ka ir bijuši ik mēneša pieprasījumi sākot no 2010. gada jūlija, pēc tam mm, turpmākajos mēnešos tika iesniegti pieprasījumi par iepriekšējiem mēnešiem attiecībā uz visas pasaules teritoriju ir uh, dažāda veida vēstījumi, ir uh, konstatēts pēdējā laikā tas, ka ir nedaudz samazinājies pieprasījums skaits, tomēr ir grūti pateikt, vai līdz ar to nodot to personas datu apjoms ir ievērojami ja samazinājies vai nē. Tāpat ir bijuši prasījumi par pārvedumiem uh, dalī, Eiropas Savienības dalību valstu starpā un dalību valstīs par dažāda veida datiem un informācija, kas bija jāsniedz, bija būtiska un aktuāla, ko sniedza ASV. Tā tam vajadzētu būt teorijā, bet praktiski Tā bija informācija, kas jau tāpat bija publiski pieejama, ko katrs no mums būtu varējis paši atrast. Šī informācija nebija aktualizēta. Līdz ar to tā nav specifiska attiecībā uz katru pieprasījumu, bet gan mēs konstatējam, ka šie teksti ir vienkārši pārkopēti no viena dokumenta uz otru. un GSP nevarēja veikt atbilstošu uzraudzības darbu, jo tika sniegta mutvārdu informācija, par kuru mēs ne, nevarējām neko sīkāk uzzināt. Eiropol mūs informē, ka mutvārdu informācija tagad tiek sniegta rakstveidā, sniedzot uh, labāku pamatojumu, līdz ar to pieprasījumos ir pieaudzis lapušu skaits, bet notiek arī regulāri slepenas sanāksmes, lai pārbaudītu informāciju un informāciju Eiropol to uzskata par uh, ļoti svarīgu, bet uh, tā kā mēs nebijām iepriekš par to informēti, mēs nevarējām pārliecināties par to, vai šāda praksa ir pamatota vai nav. Tagad pieprasījums saskaņā ar 9. pantu. Tā ir spontāna informācijas sniegšana. Mēs nekonstatējām nekādus iebildumus pret uh, datu aizsardzības procedūru uh, uh, ir uh, salīdzinoši neliels šis apjoms salīdzinot ar kopējo datu apjomu, kas ir nosūtīti no ASV. Tālāk desmitā panta ietvaros sniegtā informācija saskaņā ar TFTP. Uh, ir bijuši seši šādi pieprasījumi iepriekšējā periodā. Pirms tam bija 65 pieprasījumi, līdz šim kopumā saņemt 71 pieprasījums no dalību valstīm un Eiropolu. Un mēs uh, joprojām apspriežam to lielo informācijas apjomu, par ko šeit ir runa. Mēs domājam, ka pieprasījums skaits nav liels, bet no datu aizsardzības viedokļa mums nekas nav šeit piebilstams. Un nobeigumā gribu norādīt, ka Eiropola ir nosūtījis vēstuli GSP, norādot to, ka Libe komiteja ir lūgusi iespēju iepazīties ar šo ziņojumu. Mēs to apspriedām iepriekšējā, tas tika apspriests pēdējā plenārsēdē un mēs atzinām, ka nav nekādu iebildumu pret ziņojumu nodošanu Eiropas parlamentam. Tomēr tika norādīts, ņemot vērā GSP, nav nekādu operatīvu jautājumu šajā ziņojumā, kas varētu apdraudēt uh, konfidencialitāti. Paldies, Kruskundze, un tagad uzklausīsim Eiropola direktoru Robu Veinraitu. Liels paldies priekšsēdētājiem, labdienu šīs komitejas deputātiem, paldies, ka varu uzrunāt komiteju šai svarīgai jautājumai. Pateicos arī GSP un komisiju ne tikai par viņu uzstāšanās šodien, bet par viņu pastāvīgo padomu sniegšanu. Viņi līdz ar to palīdz Eiropolam īstenot šīs vienošanās svarīgākās daļas. Mm, ir nozīmīgs darbs, ko esam izsnieguši kopā ar GSP pēdējā pusotra gada laikā, un tas ir bijis būtiski svarīgs, lai uzlabotu situāciju. Kā jau sacīja Pervis kungs, 13. pantā ir paredzēta šāda sadarbība, un no mūsu pieredzes varam spriest pēc tā, ka uh, plašāks, plašāks pārskatīšana tikai daļa no šī darba. Un tālāk ziņojums par GSP. Es jau esmu jums sniedzis informāciju par Eiropolu lomu šai ziņā. Jūsu dokumentu mapēs ir šis dokuments. E, ir e, skaidri uzskaitīta e, aktivitāte šai ziņā, ir arī mēģināts novērst pārpratumus, kas ir radušies, piemēram, par vienošanās modalitātēm. Pagājušā nedēļa es rakstīju komitejas priekšsēdētājiem sniegt papildu informāciju, lai Ehm, mēs labāk būtu informēti viens par otru darbu pēdējā gada laikā. Es domāju, ka šīs komitejas rīcībā ir nozīmīga informācija, un e, tā ir plašāka nekā parasti mēs to piemērot operatīvām aktivitātēm. Tas ataino sabiedrības intereses šajā e, šī nolīguma sakarā, un mēs līdz ar to atbilstoši atbildim. Ir daži jūtīgi jautājumi saistībā ar šo nolīgumu, piemēram, ar slepeno dienestu iesaisti, un tomēr mēs arī turpmāk gribam darboties caurskatāmā veidā, un mēs uzskatām par prioritāti informācijas sniegšanas sabiedrībai, jūsu priekšsēdētājs nos, um, nosūta Eiropolam pieprasījumu par pieju visam šim ziņojumam. Kā jau Lopes kungs norādīja savā vēstulē, te ir darīšana ar attiecīgu juridisko ietvaru, un Eiropolam ir skaidri izveidots ietvers, kas iestājas par eh, sabiedrības eh, raksturošanu un uh, informēšanu reizē arī par uh, jūtīgas informācijas aizsargāšanu, lai neietekmētu uh, mūsu sadarbību ar partneriem. Un tad ir arī ietvars sadarbībai ar trešām pusēm, kuru interesi varētu tikt skārtas ar šādas informācijas atklāšanu. Jūs uh, uzklausījāt Krūskundzi, uh, eh, apvienot uh, uzraudzības iestādēji nav nekādu iebildumu, un uh, vairums jūtīga Materiāli ir arī atainot ziņojumi. Mēs vēl ar vienu gaidām ASV atzinumu. Jūs dzirdējāt, ka Krūzes kundze sacīja, ka pagājušā nedēļa savā plenārsēdē tika apspriests kopietās, kopīgās uzraudzības iestādes ziņojums. Un ASV iestādē nesot bijis iespēja izskatīt šo ziņojumu. Un līdz tam, ka viņi būs izskatījuši, uh, šo ziņojumu, protams, nebūs arī iespējas izskatīt iespēju atklāt šo informāciju. Bet skaidrs, ka šī lieta mums ir prioritāri svarīga, un tad tuvākajā laikā mēģināšu atbildēt Lopes Agilāru kungam. Atgriežoties pie šodienas diskusijām, izmantošu iespēju sniegt jaunāko informāciju šai komitē par to, kā šī programma turpinājās. Uh, un atbildēšu arī krūzes kundzei attiecībā uz publisko paziņojumu. Kā jūs zināt, šis nolīgums, kas attiecas arī uz Eiropolu, iekļauj trīs pantus pārbaudīšanas funkcijas saskaņā ar ceturto pantu. Un Eiropols patiesībā neredz tos datus, kas eh, tiek nosūtīti uh, paredzētajam sniedzējam ASV, nedz arī mūs skar citas lietas, piemēram, datu uzglabāšana. Arī citi jautājumi, kas jāskata 4. panta kontekstā, kā viss vienota pakotne. Bieži vien ir nepareizs uzskats, ka tad, ja Eiropola pieļauj datu pārsūtīšanu saskaņā ar 4. pāntu, tad tūlīt visi dati ir pieejami ASV varas iestādēm. Tā nav. Ņemot vērā citus uh, drošības klauzula šajā nolīgumā tikai nelielu daļu no visiem šiem datiem var nosūtīt uh, iz, ASV un tātad tās var izmantot. Un tālāk devītais pāns ļauj ASV tulīt sniegt informāciju Eiropolam šo informāciju, un tad desmitais pāns parāds, ka Eiropola var pieprasīt Eiropas Savienības vārdā šo datu nosūtīšanu. Tātad pirms diviem gadiem nolīgums stājās spēkā, un tagad ir 24 pieprasījumi šo divu gadu laikā no SV bijuši. Dažos gadījumos Eiropola ir liedzis uh, šādas informācijas sniegšanu līdz brīdim, kad mēs saņemam papildu informāciju, kas pierāda, ka tas nepieciešams. Un 9. panta spontānā informācija mums ļaus saņemt informāciju par 54 gadījums par uh, izmeklēšanu. Eiropas Savienībā un 93 gadienos ASV varēja izsanot izmeklēšanu uh, Vesmitā panta nozīmē. Vispazīstamākais gadījums bija briesmīgie notikumi Norvēģijā jūlijā pagājušajā gadā, kā jūs visi atceraties, tik nogalināt daudz cilvēku, un tūlīt pat atbildot uz to pirmo incidentu, Eiropals iesniedz eh, trīs pieprasījums, eh, pamatojas desmito pāntu, eh, lai tiktu atbalstīta tikt sniegts atbalsts izmeklēšanai. Ļoti ātra atbild no ASV ļāva Eiropolam atklāt, eh, no kurienes Anders Breiviks saņēma uh, savus finans, savu finansējumu un Eiropolu Norvēģijas un ASV sadarbība ļauja atklāt šo plašo finansiālo fonu, kas Breivikam bija starptautiskā līmenī. Uh, Eiropols arī bija svarīgs, sniedzot atbalstu pirmajam uh, Eiropola tīklam, kas sniedz tad informāciju Norveģijas gadījumā. Tur tika izmeklēt vairāk banku konti, kas uh, tika saistīti ar, ter, ar aizdomās turamu personu vai arī saistīts ar viņa vadītiem uzņēmumiem, uh, kuros viņš iespējams bija iesaistīts. Tad vēl arī bija daudz saistībā ar ķīmisko vielu un uh, ie, iekārtu izmantošanu, iepirkšanu. Breiviks tās izmantoja, lai īstenot pēc tam savus uzbrukums. Un tad arī dati norādīja uz operacionālo posmu, sniedzot eh, liecības, kādas finanšu mehānismus terorists izmantoja. Un šādā gadījumā neapšaubami teroristu finansēšanas izsakošanas programma bija ārkārtīgi svarīga. Turklāt mums tas ļāva arī izvērtēt, vai Breiviks rīkojās patstāvīgi, vai arī viņš bija daļa no kāda tīkla, kas plānoja līdzīgas uzbrukums visā Eiropā. Tad pievēršoties notikumiem pēdējā gada laika gaitā un šī nolīguma īstenošana, vispirms es gribētu uh, uzsvērt, ka kopīgais komisijas un uh, kopīgās uzraudzības organizācijas uh, pārskats skata, kas ir darīts 4. panta nozīme. Mēs rūpējamies, lai tiek sniegt visas nepieciešamās liecības, jo īpaši tad, uh, kad pieprasījums ir bijis pirmā gada laikā. Uh, izsakošanu un tad tāda smalkāka informācija, ko pieprasīja KSP, veicināja to, ka sadarbības kvalitāte uzlabojusies. Un gribētu sacīt, ka ASV varas iestādes ir ļoti konstruktīvi iesaistījušās šī nolīguma īstenošanā. Mēs esam spēruši soli uz priekšu, to arī atzīst apvienotās uzraudzības organizācijas ziņojums Un tas ataino, ka Eiropola pēdējā gada laikā ir īstenojis liels centiens, lai risinātu radušās problēmas. Mēs cieši sadarbojamies ne tikai ar kopēju uzraudzības iestādi, bet arī ar ASV varas iestādēm un datu aizsardzības uh, uh, vadītāju. Un ļoti sīki mēs identificējām visas noteikumus un veidus, kā mēs varētu uzlabot šī nolīguma īstenošanas uzlabošanu, pamatoties uz uh, kopējās uzraudzības organizācijas ziņojumu. Ir bijuši ļoti detalizētas diskusijas, kas norisinās ļoti konstruktīvā līdzatbildības gaisotnē, un iesaistītie partneri apzinājās savu atbildības nastu. Runājot par otro apvienotā uzraudzības organizācijas ziņojumu, Eiropols ir nosūtījis detalizētus komentārus, daži no tiem galīgajā versijā nepilnīgi atainojas, bet izmantošu iespēju daži tos pieminēt. Kā jau sacīja Krūskums no pirmajām sākotnē, piecām sākotnējām rekomendācijām pirmajā ziņomē ir pilnīgi īstenots, vēl viens ieteikums mūsu skatījumā ir īstenot, um, taču mēs vēl gaidām te apvienotās kopīgās organizācijas atzinumu un divas uh, pat labam tiek īstenots. Un tad runājot par datu aizsardzības mm, biroju vadītāju. Ar viņu mēs esam apspriedušies nereizi vien, viņš ir izskatījis katru informācijas datu nosūtīšanas pieprasījumu. Viņam ir uh, arī vadlīnijas nolīguma īstenošanām. Viņš ir pastāvīgi iesaistīts, eh, kad vien mēs saņemam jaunu pieprasījumu ASV. Es gribētu uzsvērt, ka ceturtās pants tiek izmantots eh, ne pret DPO, un katrā ziņā esmu mēģinājis noskaidrot DPO datu aizsardzības eh, biroju vadītāju gribu. Un viņš ir paskaidrojis, viņš ir gatavs īstenot rekomendācijas. Viņa prāt, visas rekomendācijas, ar kurām nāk uzklājā kopīgā uzraudzības organizācija, eh, paver vislielākās iespējas arī Eiropolam, atkarībā no mūsu sadarbības ar, vienu, ar ASV. Es atvainojos, ka priekšstādātājs vēlos jums atgādināt, tāpat kā es to daru pēdējo pāris dienu laikā, mums turpināsies Lībe komitejas eh, darba cēliens no rīta un pēcpusdienā vakar, un arī šodien mums ar vienu ir ierobežots laika grafiks, un es gribētu jums to atgādināt. Šim darba kārtības punktam ir paredzēta viena stunda. Šodien mēs to varētu mazliet uh, pārkāpt, taču mums atkal būs jāpieprasa, lai tulks strādā ilgāk un visu laiku mēs uz to nevaram paļauties. Varbūt jūs varētu mazliet rezumēt jūsu prezentāciju. Un tad mums būs vairāk laika diskusijām, un tas ir arī šīs sanāksmes mērķis. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Šis jautājums ir ļoti svarīgs arī manai organizācijai. Es gribu nodrošināt, lai komitē būtu pieejama visa informācija. Es vēl vienu minūtu runāšu, ja drīkst. Jā, paldies. Runājot par dažiem citiem komentāriem, uz kuriem norādīja kopienotās, apvienotās uzraudzības organizācijas priekšstādātāji, runājot par uh, laika grafikas paredzēts 4. panta ietvaros veiktiem pieprasiem. Patiesībā ņemot vērā šī nolīguma raksturu, ir ļoti grūti paredzēt, kādā laikā tiek plānotas teroristiskas aktivitātes, un līdz ar to prevencijas aktivitātes te nav iekļaujams kaut kādā vienotā tir, termiņu ietvarā. Tā nav, ka mēs paļaujamies tikai uz eh, nereģistrētajiem ziņojumiem. Mums ir bijis četras sanāksmes, 4. panta ietvaros ar ASV, salīdzinot ar 24 pieprasījumiem, kas tika iesniegti 4. panta pamatā, tad te nav skaidra korelācija. Mēs esam organizējuši vispārējais brīfings ar ASV un cits, visiem citiem mūsu dalībvalstu partneriem. Tas vienkārši ļauj uh, iesaistītām pusēm saprast, kādā kontekstā mēs pieņemam lēmumus. Nobeigumā vēlos sacīt, esmu pārliecināts par to, ka Eiropola ir darījis visu, kas ir tā spēkos, lai labāk īstenotu šo nolīgumu. Mēs esam centīgi strādājuši, lai katrā darba stadijā būtu attiecīgi laba īstenošana. Protams, uzlabot ar vienu var, es gan nezinu, cik daudz mēs vēl varam darīt, ņemot šo, vērā šo ļoti intensīvo darbu, uh, visus tos seminārus, kas mums ir ar ASV ar apvienoto uzraudzības organizāciju. Mēs arī turpmāk esam apņēmušies šo nolīgumu īstenot pēc iespējas vairāk un esam apņēmušies palīdzēt dalībvalstīm apkarot terorismu. Paldies! Returns. Jā, paldies! Tātad eh, mēs dzirdējām Prības eh, Vainbrita kungu prezentācijas un Krūzes kundzes prezentācijas, bet pirmajai došu vārdu deputātais Sīpelai. Paldies, prieksēdētāji kungs! Ņemot to, ka laika nav daudz, es vēlētos pieminēt divus momentus. Pirmais ir eh, Krūzes kundzes pieminētais Amerikas Savienoto valstu pieprasējums bieži vien tam nav pietiekama pamatojuma un seguma, un šādi pieprasījumi nav pietiekami specifiski. Netaisos šeit tagad izteikt minējumus, ko tas nozīmē un kāpēc tā notiek. Iespējams, ka nav pat aizdomu un iespējams, ka ASV vienkārši tā dara, lai vienkārši tā dara, jo tiem nav pietiekama, pie, pietiekams eh, pamatojums. Protams, ka mēs eh, varam ja mēs vēlamies būt ļoti formāli, varam apgalvot, ka tam nav nepieciešams nolīgums un arī par to, kā šis eh, nolīgums eh, darbojās. Jo ASV vajag šo prasību noformulēt pēc iespējas konkrētāk un specifiskāk. Vai kaut kas tiks darīts, lai ASV sagatavot šīs prasības konkrētāk un specifiskāk? Tomēr vēlētos uzteikt eh, komisiju un ASV, jo tas prasīja tikai divus gadus, un es esmu izteikusi pati savu ideju par to, ka ir pietiekami viena uzraudzības iestāde, un tagad mēs redzam, ka ir parādījusies arī otrā, lai visu šo darbu pabeigtu. Priekšsēdētājs. Nākamajām eh, dodu vārdu Voskungam. Jā, paldies, ārkārtīgi interesanti dzirdēt prezentācijas, un eh, jūs jau paši to pieminējāt, kad ir iespēja vēl uzlabot darbu, īpašies uzraudzības iestādes darbā, un, eh, protams, ir veikta zinām uzlabojumi, un tomēr vēl ir lieta arī citiem. Kad DPO adekvāti darbosies, un kad konkrētas procedūras jau būs izstrādātas un apstrādātas. Tieši pateicoties šim TFTP nolīgumam, mums šobrīd ir adekvāta prasību apmaiņa. Mēs ceram, ka abas iesaistītās puses respektēs šo nolīgumu un eh, kad eh, mēs apmeklējām Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministriju, Es izskatīju viņu statistiku un arī to, kas parādījās Wikileaks rezultātā. Toreiz es biju pilnībā pārliecināts, ka šis vērtējums būs tāds, kāda es to sagaidīju. Jo, protams, ka jebkura veiktā analīze un izmeklēšana tikai palīdz izmeklēšanai. Un eh, es tiešām ceru, ka zināma drošība tiks eh, nodrošināta par eh, augstas konfidencialitātes datu pārraidi. Protams, ka mums e, vajag adekvāti izvirzīt un adekvāti, sagatavo, adekvāti noformulēt to, ko mēs sagaidām, jo, protams, tam ir arī datu aizsardzības elements. Un ir jāroda pareizais līdzsvars. Viens moments krūzes kundzei. Dažkārt man rodās iespējas, ka Europol it kā darbojās ļoti, ļoti labi, Protams, jūs jau pieminējāt, ka ir iespēja arī uzlabot šo darbību, un es vēlētos jūs arī pamudināt to darīt. Un tomēr, summa summarum, situācija ir ļoti apmierinoša, un tomēr mēs jau kaut ko sagaidām no Eiropola un redzēsim, kāda būs šī darbība nākotnē. Iespējams, ka varētu cerēt uz lielāku caurskatāmību bet vispārīgos terminos runājot, esmu pārliecināts, ka mēs ejam pareizo ceļu, Šis TFTP nolīgums ir sava veida programma, kura šobrīd tiek īstenota, un, protams, ka tas e, nāk par labām iesaistītiem pusēm. Intvelds kundze, jā, man ir vairāki komentāri. Izskatās, ka es zaudēju valsts. Vispirmām kārtām pāris piezīmes par procesu. Es eh, šo pēcpusdienu kā parlamenta deputāte strādāju, un tas nozīmē uzraudzīt Eiropas Savienības politiku īstenošanu. Un šobrīd es esmu uzklausījuši 45 eh, minūtes eh, prezentāciju trīs godātajiem uzaicinātajiem viesiem, un vairāk laika uzdot jautājumu nav. Es tiešām vēlētos, lai mums būtu laiks uzdot jautājumus gan Veinbrait kungam, gan pārējiem, un lai uz tiem būtu laiks arī atbildēt. Tas ir pirmais. Otrais. Uz kāda pamata mēs varam kaut ko uzraudzīt, ja mums nav pieejams šis ziņojums, vēl jau vairāk brīdī, kad cilvēki ir sagatavojuši šo ziņojumu, kāpēc tas nav publiskots? Un es vēlētos pateikt, ka es, kā privātpersona, pieprasīšu pieeju šiem dokumentiem, un, ja būs nepieciešams, došos arī pa tiesu ceļu. Tātad eh, mēs milzīgos daudzumos eh, nosūtām datus uz citu valsti, un eh, pilsoņi nevar vispār uzzināt, kādā veidā šis nolīgums tiek īstenot dzīvē. Es nedomāju, ka man būtu jāprasa kādam atļauju, vēl jau mazāk Amerikas Savienotajām valstīm, lai mūsu standarts, sauskatāmības standarts īstenot dzīvē. Kāpēc ir tā, ka trešās valsts nolēmi, vai mēs varam publiskot kādu dokumentu vai nē? Ja mums ir jāprasa trešajai valstī, tad mēs visi varam mierīgi doties mājās, dusmīgā. Labi, un tagad par ziņojumu secinājumiem. Venrēt kungs eh, detalizēt runāja par šā ziņojuma aspektiem, bet ir viens secinājums, kam ir jēga, un tas ir secinājums, kurā runa iet par to, ka veids, kādā šis nolīgums tiek īstenots, šobrīd parāda to, ka nav iespējams īstenot visus 4. pantā atrunātos punktus. Tātad Šis nolīgums tika noslēgts tāpēc, lai tiktu samazināts datu daudzums, kas tiek nosodīts. Tagad visi dati tiek nosodīti. Kāpēc šis nolīgums vispār ir parakstīts? Tātad mēs joprojām viņiem nosūtam visus datus. Tad kāpēc vispār šis nolīgums tika slēgts? Nākamais moments. Un šis komentārs ir vairāk domāts komisijai es balsoju par šo nolikumu ar ļoti lielu iekšēju pretestību. Balsoju par tikai viena iemesla dēļ. Toreiz komisija apsolīja, ka gada laikā tiks izveidota sistēma datu saglabāšanai Eiropa, Eiropā. Kur ir šī sistēma? Ko jūs esat ierosinājuši, un tas parādījās daudz vēlāk, tā tad um, būs tātad TFTP sistēma Eiropai, uh, bet jūs šobrīd savu, no, savu apsolījumu komisijai nesat izpildījis. Un visbeidzot, man te gadījās redzēt akadēmisku pētījumu, var jūs iepazīstināt ar detaļām, ja to vēlaties no tiesas. Tātad eh, akadēmisks pētījums, kādas ir metodas, lai apstrādātu datus, kuri tiek iegūti šī nolīguma ietvaros. Tātad 5.3 punktā ir teikts, ka netiks saglabāti dati. Mēs, parastie interneta lietotāji, es pilnīgi noteikti neesmu eksperts šajā jomā, tātad es, kā jebkurš cits, tiku pārliecināta, ka dati saglabāti netiks. Bet patiesībā e, tas notiek, bet to nesauc par datu saglabāšanu. Tā tad eh, it kā datu saglabāšana nenotiek, bet īstenībā notiek, bet tas tiek nosaukts savādāk un līgumā tas nav parādījies. Un patiesībā var izvairīties, ka var izrādīties, ka daudz no data aizsardzības klauzulām netiks izpildītas. Es eh, tiešām varu jūs neiepazīstināt ar to, kā tas darbojās 61 lapas puses garumā un tomēr noslēgumā. Es uzskatu, ka mēs esam parakstījuši nolīgumu, kurš patiesībā izrādās bezjēdzīgs, kas patiesībā sevi ietver klauzulas, par kurām mēs neesam pat dzirdējuši, un patiesībā šis nolīgums tiek slikti īstenot dzīvē, un tad ir ziņojums par to, kā tas darbojās. Man ir galīga putra šeit. Paldies, saka priekšsēdētājs. Albrecht, vārds jums lūdzu. Paldies! Es vēlētos eh, pilnībā piekrist varbūt pat atkārtot Sofijas teikto, un patiesībā es vēlējos dzirdēt, kāpēc citas politiskās grupas šeit ir tik uzmanīgi savos izteikumos. Jo paraugoties, piemēram, tajā, kas ir šeit uz mana galda, ziņojums jau tas nav, bet tas ir tas publiskotais eh, paziņojums. Sofija to tikko jūs šeit arī palasīja. Tā tad eh, nav iespējams izpildīt visus 4. pantā atrunātos drošības pasākums, un tieši to mēs kā parlaments pieprasījām pēc tam, kad mēs nobalsojām pret tieši tādā pašā versijā. Man tas drusku nepatīk, bet ja es tālāk lasu šo publiskojumu, tad te parādās, ka Europol ne jāpārvalda datu daudzums, kas tiek nosūtīts, un katru mēnesi šis datu daudzums tiek apkopots. Un eh, šāda datu apkopojums ir katru mēnesi. Tas nozīmē, ka šā nolīguma, te es lasu to tekstu, tātad patreizajā situācijā nolīgums tiek īstenots tādā veidā, ka dati par eh, finanšu darbībām tiek saglabāti katru gadu. Tātad, ko mēs kā parlaments pieprasījām? Samazināt nosūtīto datu daudzumu. Bet ko mēs esam ieguvuši? Dati tiek nosūtīti, kā jau Sofija teica, tikpat lielā apmērā kā iepriekš. Tātad šis nolīgums, tas ir skaidrs ikvienam, nav izpildījis to, ko mēs vēlējos. À, es atvainojos, priekšēdāt kungs, mums ir jārunā par šo jautājumu. Jūs mēģināt man pārtraukt, bet patiesībā kādas tad ir debatas? tāda tad jau nav, nav jēga, tad jūs varat pateikt, eh, jā, tad mēs par to varam vispār nerunāt. Nē, mēs vēlējāmies šo nolīgumu tāpēc, lai tas samazinātu nosūtītos datus, un tas nav veids savu funkciju. Tātad eh, šis nolīgums ir izrādījies jēgpilns tikai vienā momentā. Un, ja izrādās, ka tas nav nevienā momentā jēgpilns, tad jautājums ir ļoti aktuāls par to, vai vispār šis nolīgums ir aktuāls, uh, tieši ņemot vērā pamatiesības, adekvātumu un tā tālāk. Tā tad milzīga privātuma tiesība pārkāpums ļoti daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas nav adekvāti, mēs to nekad neesam gribējuši, tāpēc es uzskatu, ka visas parlamenta prasības, kurām būtu jātiek iekļautām šajā nolīgumā, nav tur, un ir pagājuši divi gadi, un es domāju, ka mums beidzot vajadzētu padomāt par to, kādas ir šī nolīguma praktiskās sekas. Iespējams, ka mēs te varam nākt klajā ar vairākiem citiem drošības pasākumiem, bet tie jau arī nedarbosies. Un eh, šī sistēma, ko mēs šeit pieminējām, pieminējām, pieminējām, šī sistēma nav saskaņā ar Eiropas konstitucionālajiem likumiem, un mums Eiropas parlamentā par to ir jārunā. Mums tiešām ir jāpasaka skaidrā valodā, ka, ja situācija turpināsies attīstīties tā kā līdz šim, tad Eiropas līmenī pamatiesības tiks, par šo nelīgumu tiks iesniegts tiesas process. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Maķie kundze. Es nebūšu tik uh, piesardzīga, kā to saka, tik kritiskā bija kolēģis. Gribu teikt, ka esmu apmierināta ar to, kā Eiropols īsteno šo nolīgumu, ko apstiprināja parlaments ar 484 balsīm ar lielu vairākumu. Un uh, Eiropols pildā savu uzdevumu. Tātad šī nolīgums ir uh, stājies spēkā 2010. gadā, ir divi gadi jau tas darbojas un tiek uh, kontrolēts no mūsu puses, un amerikāņi no oktobra vai novembra arī ir uh, pieņēmuši darbinieku. Tātad uh, tas ir kā to arī mēs vēlējāmies un komisija vēlējās. Esmu diezgan apmierināta no šīm piecām rekomendācijām, kā otrā kontrola liecina, divas ir izpildītas, viena gandrīz izpildīta un vēl divas tiek uh, pildītas. Es domāju, ka divu gadu laikā mēs. Uh, daudz kas ir izdarīts. Mēs nevaram ap, apsūdzēt Eiropolu par to, uzveļot tam atbildību par parlamenta apstiprinātu līgumu. Polit, mums ir jāuzņems politiskā atbildība. Tāpat gribu teikt, ka kontrolas institūcija veids uh, kontroli un arī Eiropas uh, datu Tu sargs arī strādā un ļausim uh, Eiropolām strādāt un turpināt iesākt, un mēs visi gal galā būsim apmierināti. Esmu dzirdējusi daudz uh, runu par cilvēku tiesībām, datu aizsardzību, bet neesmu dzirdējusi nevienu runājumu par drošību un cīņu pret terorismu. Kas mani satrauc? Es domāju pirmkārt par pilsoņu drošību un cīņu pret terorismu. Fos. Osa kungs, jūs vēl vienu minūti vēlaties runāt, tikai vienu minūti, labi. Jā, es tikai gribēju pavisam īsi atbildēt Sofijas Intveldas teiktajam par šo ziņojumu. Nezinu, vai te viss ir jāpublisko vai nav, bet uh, palūkojoties uz drošības situāciju mūsu valstīs, pat dalību valstu parlamentos ir uh, konfidenciāli slepeni dokumenti, kam ir, uh, kas ir pieejami tikai ierobežotām personu skaitam. Un uh, nav uh, labi tā teikt, ka kaut kas tiek uh, klasificēts kā konfidenciāls un tad atkal uh, tiek piemērot cits statuts, jo vienmēr jau ir iespējama kaut kāda informācijas noplūde uz otru pusi. Un uh, tie, līdzīga situācija mums ir arī Eiropas uh, dalību valstīs. Un man uh, Tā tad uh, Prības kungs teica, ka viņam jādodas prom. Jā, Sofija otrais komentārs. Pat ja nacionālajā līmenī nevar visu tā patvaļīgi paziņot par konfidenciālu, tas ir jāpamato, bet ja ir šis ziņojums sagatavots un tā autori to neuzskata par slepenu, un tas ir paziņots par slepenu. Mēs neprasam operatīvo informāciju, mēs uz, prasām informāciju par tāda nolīguma iztenošanu, par ko mums ir bijušas šaubas pašiem. Es tikai vēlos, lai tiktu pienācīgi izvērtēta nolīguma īstenošana. Kā man var prasīt balsot par starptautiskiem līgumiem un nolīgumiem, ja man pēc tam nav tiesību veikt šā nolīguma uh, izpildes kontroli, un šīs trīs uh, lapušu pārskats ir ļoti satraucoši. Tur ir vienā uh, rindiņā pateikts, ka šim nolīgumam nav nekādas vērtības, jo visi dati tā kā tā tiek nodot. Par to mums vajadzētu satraukties. Teikšu kolēģiem Matju, protams, ka visi ir satraukušies par drošību, bet ja šis nolīgums netiek atbilstoši iz izpildīts, tas negarantē nekādu drošību. Es vēlos, lai nolīgums tiktu atbilstoši īstenots. Šeit nav nekādi ierobežojumi noteikti datu nodošanas apjomam. Gribu teikt, ka jaunais cilvēks slepkal, par ko mēs runājam, viņš jau bija spēcdienās uzmanības centrā, un tomēr viņš varēja četrus cilvēkus nogalināt pirms viņu saņēma ciet, un arī viņš bija amerikāņu sarakstā. Un es saku, ka mums ir jāiebilst pret milzīgu datu apjomu nodošanu, un mēs jau pretī nekā drošību nesaņemam. Tagad došu vārdu mūsu viesiem atbildžu sniegšanai. Sāksim ar Rības kungu, kuram jādodas tūlīt būs prom. Paldies priekšsēdētāji. Mans vilciens attiet tikai pa 45 minūtēm, tā kā es nekur nesteidzos. Un mēs varam padziļināt, iepazīties ar šā nolīguma izpēti un uh, izpildi un pievērsties uh, tā izvērtēšanai. Mēs nevienmēr tik uh, jauki un mīļi izturamies pret amerikāņiem, mums ir jābūt arī stingriem. Mm un mēs esam konstatējuši pirmās pārskatīšanas laikā, ka mūsu uh, paustā kritika ir uh, radījusi taustāmus rezultātus, un ir skaidrs, ka ceturtais pants ir formulēts tādā redakcijā, ka tā piemērošana ir sašaurināta, bet mums notiek pastāvīgs dialogs ar amerikāņiem, lai panāktu, ka viņi dara vairāk nekā iepriekš kontrolas un pārskatīšanas mehānismi turpina darboties. Gribu teikt, ka esam ņēmuši vērā Sipels kundzes ierosinājumu. Ja Gribu arī, lai jūs saprotat, ja mēs nosūtam kādu uz Vašingtonu, tad ir mums mazāk darbinieku šeit uz vietas, un šajā brīdī, kad mums ir jāveic tausība, taupības pasākumu, kāda nosūtīšana uz Vašingtonu tomēr ir dārgs pasākums. Un mums arī bija jāpārliecina amerikāņi, lai viņi vispār piekristu kaut kam tādam, jo tas nebija viņa pienākums. Es negribu nevienam neko solīt, bet gribu teikt, ka mēs rudenī pievērsīsimies Eiropas sistēmai. Nezinu, vai tiks ierocināta Eiropas TF TP sistēma vai kāda cita, bet katrā gadījumā mums rudenī tiks veikts izvērtējums. Tagad vārds Krusas kundzei. Paldies priekšsādētāji par jautājumiem un komentāriem. Otrā inspekcijas sagatavoja ziņojumu par šo nolīgumu, pat ja nolīgumu ir apstiprinājis parlaments, tomēr apvienotai uzraudzības iestādē ir jāveic inspekcijas. Tagad runājot par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem informācija tiek nodota ASV vienotām uzraudzības uh, komiteja un Eiropā, Eiropā ietveros ir jāveic kontrols saskaņā 4. pantu 2. punkta A. Apakšpunktu ir teikts, ka amerikāņiem pieprasījumi ir jāformulē pēc iespējas skaidri un jāpamato pieprasījumi. Līdz ar to mums ir jāsaprot skaidri jāzina, par kādiem datiem ir runa. Un pieprasījums ir jāiesniedz tādā veidā, lai datu apjoms būtu pēc iespējas mazs, un mums ir arī jākontrolē šādi nosacījumi izpildi. Ja mēs konstatējam, ka pieprasījums joprojām ir neskaidri formulēts, aptvērums ir pārāk plašs un arī la, pieprasījums attiec uz veselu gadu, un uh, ziņojumu kopums nebija varbūt tik plašs, bet mēs uzskatām, ka šis pieprasījums nav precīzs, nav aktuāls un uh, ka tas ietver visu kategoriju datus. Tā, un mēs nesasniedzām līdz ar to minimālo slieksni, kas ir noteikts. Mūsu kontrolas iestāde turpina darbu un darbs ir veiksmīgs. Mēs skatāmies, kādi jauni pasākumi būtu jāveic, lai Eiropol varētu efektīvi izpildīt visus prasības, ko ir noteicis parlaments saskaņā ar nolīgumu 4. pantu. Paldies! Es domāju, šīs debats liecina par ļoti dažādajiem viedokļiem, saka Veinraita kungs um, attiecībā šo jautājumu, respektīvi par 4. pānta īstenošanu. Es te dzirdēju vairākas versijas, kā īstenot šo nolīgumu, kas ir spēkā jau divre, divus gadus, un diemžēl šim uh, Eiropas uh, apvienotajiem uh, Um, šī Eiropas Savienībai organizācija ir nepateicīgais uzdevums uh, nāklē ar savu piedāvājumu. Un mēs sadarbībā ar, sadarbībā ar ASV ir diezgan, esam diezgan operatīvi skatījuši, kā mēs to varam īstenot. Tātad mēs uh, īstenojam šo nolīgumu, ņemot vērā arī drošību. Uh, un es domāju, mēs veiksmīgi esam savu darbu darījuši. Ir bijušas arī mm, semināra ar ASV un, un ar e, GSP, un visiem ir bijusi reāli iespēja naklēj ar saviem ierosinājumiem pārbaudīt, kas reāli tika darīts. Katrs praktiskais ierosinājums, kā uzlabot šī nolīguma īstenošana, ir kārtējo reizi debatēts, apspriests, vēlreiz izskatīts, un tas ir saistīts ar to, kā šis nolīgums ir tekstuāli sagatavots un neko vairāk. Mēs tam nevar darīt, runājot par Eiropas Savienības slepeno ziņojumu. ASV to ir pieprasījis, lai tas būtu slepens ziņojums, tas ir šādi klasificēts. Un uh, arī JSP atzīst, ka tas ir pareizi, pamatoti šādi klasificēts. Un atklāt sakot, es uh, Eh, nelauzīšu šo pienākumu. Lūdzu, mēs šajā gadienā vienkārši uh, sabalansējam sabiedrības tiesības uz informāciju ar drošības nodrošināšanas nepieciešamību. Mēs vienkārši turamies pie noteikumiem, mēs savu darbu veicam atzinīgi un attiecīgai brīdī arī sniegsim savu atzinumu šai komitē. Paldies, Vainrēna kundze. Infelds kundze, gribat vēl kaut ko paziņot? Infelds kundze turpina. Es labprāt ieklausītos, dzirdētu kā detalizētāk Reinvērt kunga atbildi. Īpaši es pieminēju vienu pantu, tas ir pieminēts arī ziņojuma. Respektīvi, minēts, ka lāt, dati netiek nekādi ierobežoti, un ja tā ir, tad šim nolīgumam nav nekādas jēgas. Manā skatījumā tas ir bažas rosinošs secinājums. Manā skatījumā ne, ne viss ir darīts, lau, lai pareizi īstenot šo nolīgumu. Es gribētu zināt, kādi ir rezultāti. Jo šis secinājums, kas te izriet, ir ārkārtīgi uh, bažas rosinošs Priekšsēdētājs, mēs eh, pārsniedzam šim darba kārtības punktam atvēlēto laiku. Nākošais tad tiek atliks, bet nu varbūt jūsu rīcībā vēl ir viena minūte, lai jūs konkrēti atbildētu šo konkrēto jautājumu. Paldies. Ir daži mm, ierobežojumi datu eh, pārnesēji, piemēram, sensitīvu datu netiek pārsūtīt. Nav arī visaptverošs geogrāfisks aptvērums, ne katrs darījums, protams, tiek minēts šajā sarakstā, un es gribētu sacīt, relatīvi neliels īpatsvars, apmēram 20% vai pat mazāk no visiem finanšu darījumiem tiek atainoti šajā šī nolīguma ietvaros. Ir arī daži aspekti, kur ir paredzot ierobežojumu šai nolīgumu. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs, tā bija nodokļu, viedokļu apmaiņa. Diezgan veiksmīga līdz ar to pateicamies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Pateicamies arī komisijas, ne tikai Prīve kunga, kungam paldies, bet arī Šifer kungam paldies, ka viņš šeit bija Krūses kundze. Paldies jums! Veinraita kungs, lai jums labi klājas, un pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. One, 19, alleged... Tas ir saistīts ar 19. punktu. Iespējāt cipa gūstek nogādāšu nelikumīgi turēšanu apcietinājumu Eiropas valsts saistībā ar EPTDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumus referenta Elen Flotre. So, please, if I may have your attention. Lūdzu uzmanību klusuma zālē. Tie, kas dodas prom, dariet to, lūdzu, klusiņām. So that we can move on. Soon. Tad mēs, eh, jo ātrāk ķersimies pie nākošā darba kārtības punkta, jo labāk. Nu, lūdzu, neaizskavēsimies vairs, kā tas šādi un tad gadās. Without work in the Labour Committee. So, moving on, okay? Tātad, ķeramies tālāk pie darba. Please calling for your attention and moving. We are here to consider the amendments of the Mēs šeit izskatīsim grozījumus ziņojumu projektam, ko ir sagatavojis Elena Flotre par iespējamo cipu gūstekņu nogādāšanu, nelikumīgu turēšanu apcietinājumu Eiropas valstīs. Pirmo reizi šis ziņojuma projekts 8. mājā tika stādīts priekšā Lībe komitejā saskaņā ar Uh, darba grafiku, par kur vienojamies ar AFET komiteju, 50. pantu, 9. un 10. jūlijā būs kopīgā sanāksmē. AFET atzinums tiks skatīts 5. jūlijā AFET komiteja, nevis 25. jūnijā. Sākotnēji bija paredzētais 5. jūnijā, tagad ir runa par 5. jūliju. Tātad vispirms mēs uzklausām, uzklausīsim mūsu referenti Elenu Flötru, taču pirms sākam diskusiju par šiem grozījumiem es pats vēlos nākt klajā ar iepriekšēju komentāru par delegāciju, kas tika nosūtīta uz Viļņu Lietuvā no 25. līdz 27. aprīlim. Man bija tas gods, kā Lībe komitejas priekšstādātam, vadīt šo delegāciju. Tajā piedalījās mūsu kolēģi Madam Mišeļa Strifle, Tanja Fajon, Elena Flotre, Sāra Lutforde un Anna Gomeša. Neparedzēta apstākļu dēļ Šī delegācija uz Lietuvu mm, man nevisai izdevās, man 26. jūlijā bija jādodas prom, un tad šo delegāciju vadīja referenta Elen Flötre, un tās mērķis bija veicināt uh, atskaitas sniegšanu Lietuvā. Un šīs misijas mērķis bija izpētīti liecības par iespējamo cipgurstīgu nogādāšanu nelikumīgi turēšanu apcietēm Lietuvā. Un uh, bija arī jāizstrādā mehānismā, lai, mehānismā, lai nodrošinātu upuriem tiesisko aizsardzību. Un uh, jānāk lai ar secinājumiem, kādu atbalstu var sniegt Eiropas Savienība. Anta, Anta Vīļļe bija mūsu viesis šīs delegācijas ietvaros bija sanāksmes ar uh, valsts prokuroru, ar cilvēktiesību uzraudzības institūtu, ar Lietuvas prezidenta kabinetu pārstāvējiem, civilās aviācijas pārstāvējiem, uh, Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas uh, pārstāvjiem Lietuvas parlamenta ārlietu komitejas pārstāvja Algimans Kļunka ar šo cilvēku arī mēs tikām viņš 2010. Gada, līdz 2010. gadam vadīja izmeklēšanu. Viņš mūs arī uzņēma. Eiropas parlamenta Lība komitejas delegācija augstu vērtēja iesaistīto pušu vēlmi atbildēs mūsu jautājumiem, viņu vēlmi uh, izgaismot šo iespējamo cipgūstekņu nogādāšanu, nelegāmo turēšanu ap, apcietinājumā un skatīt to augstā tiesībai sargājošo iestāžu līmenī. Un arī Lietuvas prezidents izteicās par šiem jautājumiem. Katrā ziņā delegācija pielūdza plašāku informāciju saistībā ar dažu izmeklēšanu pārtraukšanu. Valsts prokurors savā ziņojumā atklāja Birmāns, ka nav pierādījumu, ka neviens netika aizturēts, tas izraisīja plašas diskusijas delegācijā. Valsts uh, noslēpuma doktrīnas uh, koncepcijā bija liela nozīme šajos izmeklēšanas pasākumos. Netiežniecības lidojuma izmantošana tiks skatīt šādā gaismā un e, tik pieņems lēmums atkal atsākt izmeklēšanu. Delegācija augstu vērtē e, valsts prokurora, biroja un civilās aviācijas administrācijas vēlmi atbildēt uz jautājumiem, un tika uzrakstīta vēstule, kurā pieprasījām vairāk informācijas, to darīja mans, e, mūsu referents un es pati līdz 2000, pats līdz 2012. jūnijam um, tiks sagatavots koordinātiem misijas ziņojums. Tagad dodu vārdu referentei Madam Flötre, un mēs gribētu turpin priekšsēdētājs paust. Uh, atzinību par to, cik labi mūs uzņēma Lietuvas varas iestādes un kā tās sadarbojās ar delegāciju Flotras kundas vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šo uh, paziņojumu. Es uh, jaunos grozījumos mēģināju iekļaut uh, jaunieko to informāciju no mūsu vizītes Lietuvā un vēl es gribu norādīt kolēģiem ka viņu rīcībā ir vēstule, kuru šīs komitejas priekšstādātājs un es pat esam pārakstījuši Lietuvas ģenerāla prokuroram. Tur mēs paužam nostāju, ka vēlamies, lai mums tiktu uh, sniegt arī konfidenciāli dokumenti. Līdz šim atbildi nesam saņēmuši. Nevar būt, ka saņemam precīzi atbildes vienu vai citu tēmu, un līdz ar to mēs varētu vienoties ar ēnu referentiem par šo jautājumu, un līdz ar to šajā ziņojumā tas varētu izpausties kā jauns pāns. Es domāju, jūs labi pieminējāt šo pamat jautājumu, kas beigās parādījās, ka par spīti šīm divām izmeklēšanām Lietuvā uz visiem jautājumiem vēl netiks saņemta atbildi, un ka ar eiro kontroli un ar šo lidojumu analīzi, tomēr mēs aicinājām ģenerālu prokuroru atsākt sākumu izmeklēšanu Un uh, viņš arī šķiet uh, uzklausīja šo ierosinājumu kā vienu iespēju. Šī delegācija Lietuvā bija ļoti svarīga šim ziņojumam, un mēs visi kopā esam no tā izdarījuši savu secinājumus, un tie izpaužas vairākos grozījumus, kurus esmu iesniegusi. Un tagad runājot par grozījumiem šim ziņojumam ir 143 grozījumi, 22 nāk, man jāatzīst, no pašas references, un šie 22 attaino to, ko es jau nu pats sacīju, respektīvi jaunās informācijas analīze, informācija saistībā ar lidojumiem, par kuriem, pie kuriem darbojas Eirokontrola. Tas attiec uz lidojumiem uz Lietuvu un Rumāniju informācija un grozījuma. Attiecībā uz viz, man vizīti Polijā 16. maijā, sadarbojoties ar eh, ģenerālu prokuroru tur, un tad diskusijas un informācija saistībā ar situāciju Rumānijā. Nu, tā tad tā tās ir komitejas par 22 grozīmiem. Daudzi kolēģi nāca klajā ar grozīm, kurus es uzskatu par eh, ļoti vērtīgiem, bagātinošiem, un tad ir eh, arī skarta tāda temata, uz kuriem mēs varētu balstīt kompromisus. Tad ir grozījumi, kas atgādina saiti starp politiku terorismu apkarošanā un eh, starptautisko tiesību, cilvēku tiesību ievērošanu, tad vēl ir jautājums par slepeno dienas drošības dienestu uzraudzību. Vairāki grozījumi šeit tik iesniegti, un tie tad uh, vainagosies panākumi vienā grozījumā, kurš manā skatījumā nebūs problemātisks, un tad vēl bija runa par to, ka valsts noslēpums tiek, šis termins tiek nelietīgi izmantots, un eh, tas ir tāds kā aizbildinājums izmeklēšanas pārtraukšanai cilvēktiesību pārkāpumu lomā. Un tad vēl arī preventīvu pasākumu, kuru tiek ierosināt nākotnē, prakses izvērtēšana tā tālāk. Tātad runājot par šiem diezgan daudziem grozījumiem vispārīgākā skatījumā, te ir eh, tāda kā vairāk tēmat saistībā ar preturismu politiku un cilvēku tiesībām. Tātad te var gaidīt vērtīgus kompromisu grozījumus, jo šie grozījumi tiešām papildina bagātiņu šo tekstu. Es aicinātu jūs pievērst uzmanību tādai kā precīzākai izvēlē, lai atainot šo saiku, kur ierosina. Uh, Tātad viss, kas attiecas uz pagātni, varētu tikt konkrēti nosaukts apsvērumos un rekomendācijās, jeb ieteikumos. Mēs izvirzītu sev par mērķi to, kas varbūt par pamatu politiskām institīvām, tās var būt vērtīgas pat laban un arī nākotnē, tad mēs varētu pievērst uzmanību rekomendācijām saistībā ar tagad un nākotni, un tad mēs mēģināsim pēc iespējas piemērotākā veidā sagatavot to valodu, kur mēs izvēlamies šajā ziņojumā attiecībā uz izmeklēšanu, uz atbildību, uz obligāto, uz uh, pienākumiem, uh, saistībām, kas dalībvalstīm ir starptautisko tiesību nozīmē. Un tad arī runa par vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm. Jūs sakāt, ka te nav vienlīdzības, jo katrai dalībvalstī nav veltīts viens pāns. Nu, ne tā es saprotu šo vienlīdzīgu attieksmi. Saistībā ar vietām, kur tika nelikumīgi turēts apcietinājumā šīs personas. Uh, tieši par to visvairāk tiek runāts, un šie lidojumi un uh, citi dati no Eirokontrola, kas var ienākt šiet, it kā nav svarīgi, taču šie lidojumi ir jāsasaista ar šo nelikumīgā sturēšanas apcietinājumu vietām. Un ru, uh, runājot par izmeklējumu, vai tie būtu no tiesu iestādē vai no parlamenta, dažādās valstīs ir vērstās ne tikai pieminēt, bet arī uh, minēt, eh, kāds bija to secinājums. Vairāki grozījumi ierosina, piemēram, lai Rumānijas izmeklēšanas gadījumā tiktu pieminēts, arī man nav nekāda iebildu to uh, pieminēt. Tas varētu atteik, uh, attiekties uz secinājumu, piemēram, ka nekas nav pierādīts, līdz ar to nekas nesot noticis. Tā te ir runa par tādu kā ritualizētu oficiāli Rumānijas varas iestāžu nostāju, kas izpaužas apmēram 60 grozījumos. Es aicinu šo grozījumu iesniedzējiem attiecībā uz situāciju Rumānijai minēt to, kas ir noticis, taču vienlaikus neapiet uh, visu to izmeklējumu kopumu, kas motivē, pamato jaunas izmeklēšanas gadījumus. Es domāju, ka mums ir jābū, jāsaglabā savu uzticamību mūsu partneru acīs. Um, u, uh, de... Un tagad par kompromisu priekšlikumiem kas ņemot vērā šīs diskusijas, līdz mums nonāks nākošu nedēļu, ir pilnīgi skaidrs, ka pirmajā pantā pēc lielām grūtībām mēs piedāvājam kompromisu Lutfordai, Fanžonai un citiem Šīfers kundzei, jo mēs varam uzskatīt, ka dalību valstis nav izpildījuši savus pienākumus pozitīvā veidā, kaut arī varbūt nevienmēr izvēlējušās nepildīt šos pienākumus. Aizstājot vienu grozījumu ar citu, mēs varētu rast tādu teksta variantu, kas būtu apmierinošs visiem kolēģiem, kas ir par šo pirmo punktu iesnieguši grozījums. Runāju par otro punktu. Uh, Es domāju, ka par to ir maz, diezgan maz grozījumu. Es ierosināšu Šriflers kundzei izskatīt, eh, uzskatīt savu 67. grozījumu kā papildinājumu, ka dalību valstīm ir grūtības īstenot izmeklēšanu un saistībā ar šīm grūtībām vienlaiks tomēr ir arī atbildības eh, neapzināšanās un savu pienākumu neizpildīšanu. Runājot par trešo punktu, mm, šķiet man nekādi kompromisa grozījumi te nav jāveido arī nedz arī par ceturto, runājot par piekto punktu. Oui, qui concerne donc euh, Eh, Piektais pāns ir saistīts ar to, ka šīm, šīm izmeklēšanām ir jābūt saistībā ar nelegālajiem, nelegālajiem cietumiem un aizturētām personām. Es domāju, ka te ir vairāki ierosinājumi no cilvēktiesību organizācijām. Līdz ar 82., 83., 84. grozījums eh, no Fletkundze, Kleļo kunga un citiem varētu bez kādām grūtībām te tikt iekļauti. Un tad es nākšu klājā ar kompromisu grozījumu. Runājot par sesto punktu, te ir runa par Rumāniju. Es jau mazliet runāju par Rumānijas gadījumu. Euh, es ierosinātu Šrifleres kundzei, kas ir grozījusi šo punktu. Euh, tā viņa pieminte izmeklēšanu, kas, kur mēs pieminam apsvērumos. Tātad mēs aicinātu šeit varas iestādes atklāt, atsākt neatkarīgu izmeklēšanu par lidojumiem, slepniem lidojumiem starp Rumāniju un Lietuvu. Es jau jums uh, ēnu referentiem minēju, ka tas balstas uz jaunāko informāciju, kas ir manā rīcībā. Runājot par Lietuvu. Es domāju, ka arī šajā gadienā var vadīt sarunas ar Beržēru kundzi, Šrefler kundzi, Šrefler kundzi nākus klajā ar 93., 100 un 101. grozījumu. 101. grozījā, grozījumā ir apstiprinās tas, ko ir apgalvojušas ASV, ka tās ir rīkojušās nekad nepārkopjot Lietuvas suverenitāti. Es aicinātu šo grozījumu attiecībā uz Lietuvu un uh, saistībā ar ASV valdības paziņojumiem uh, pieminēt to apsvērumos, jo arī Kondolīze Raisa par to ir runājis. Mēs varētu to atkārtot tādā kā vispārē veidā, nevis konkrēti runāt par Lietuvu. Tad vēl būs kompromiss par desmito punktu, kas skar uh, tiesības uz informāciju, ne visas dalība valstis ir eh, atklājušas informāciju par iespējamiem cip lidojumiem. Ir vairāki priekšlikumi, kur tiek uzskaitīts vairākas valstis. Runājot par konkrētajām valstīm, es ierosinātu Kailjo kungu sarakstu, kur ir visvairāk valstu uzskaitītas. Uh, un tad mēs varētu redzēt, kā te pieminēt šīs tiesības uz informāciju, un tad te varētu izveidot arī kompromisu grozījumu. Tālāk mēs pārējām pie punkta, kas attiecas uz politiskajā institīvām, kuras mūsu skatījām būtu jāīsteno mūsu iestādes padoms un komisijas varētu būt, piemēram, parlamentu komisijas sadarbība vai komitejas sadarbība ar citām parlamentu sadarbībām. Tad būtu izmeklēšana un kontrolas mehānisms izmeklēšanas iestādēm un drošības iestādēm. Runājot par pārdomi, ir grozījumi. Jā, ir vesela virkne grozījumi, saka Flotra kundze. Tad ir eh, diskusijas, vai ko mēs pieprasīsim no padomas, vai mums būtu jālūdz, lai padoma atvainojas, vai lai tā atzīst, ka viņa ir uh, bijusi iesaistīta. Varbūt man šķiet labāk ir uh, aizmirst par uh, atvainošanu, tas viss ir sarežģīti, tad jautājums, kurš tad nāks klēr šādu paziņojumu, bet katrā ziņo, ziņā mums būtu jāpieprasa, lai uh, Padome atzīst, ka dalībvalsts ir piedalījušās un ka ir arī bijušas grūtības atjaunot šo te tiesisko sistēmu. Tad, tad tas ir tāds iespējams variants, nākšu klajā ar kompromisu. Tā es īsti nezinu, kurš par to izteikt. Āršflērs kundze, Beržie kundze, tas attiec tagad uz 11. punktu. Ensuite, je ne sais pas si vous... Es nezinu, vai jūs gribat, lai es te izskatu visus 143 grozījums. Jā, nu tad vēl ir vairāki grozījumi par vienu tematu, kuru es nebiju skatījis, bet nu to es te iekļaušu, sakombinēšu. Proti lidojumu un lidmašīnu pārbaudi. Čikāgas konvencijas pārskatīšanas jautājums. Šo tematu skar Gomeša kundze un Koelju kungsi. Es domāju, ka viņu pieeja mēs varētu sākombinēt, sagatavot kādu nopietnu grozījumu. Vai tas jāatstāja šajā punktā, vai tas būtu piemanams pie cilvēktiesību jautājumiem un pretterorismu pasākumiem, nu to es vēl paskatīšos, kāda ir ziņām uzbūve. Nu tad tāds varētu būt galīgais rezultāts pamatojoties uz jūsu iesniegtiem grozījumiem. Ar kompromisiem nākšu klajā nākošas nedēļa, un jau tagad esam paredzējuši ēnu referents sanāksmi Strasbūrā, ja nemaldos, runa ir par 5. jūliju, vai ne? Es skatos uz dienu, jā, viņi apstiprina. Nu, tad tāda ir būtiskā aina tas, ko es jums gribēju sacīt, vai es kaut ko vēl aizmirsu. Ja tā ir, tad atgādiniet man lūdzu. Esmu gatavs klausīt jūs komentārus. Paldies. Jā, paldies. Paldies Fletras kundzei par šo prezentāciju. Bet no. Par, uh, delegācijas vizīti Lietuvā, un tagad uzsāksim diskusijas un sākam ar Enšu kungu. Paldies, priekšsēdētāji! E, patiesībā es esmu apmierināts, un es vēlētos pateikties Fleters kundzei par viņas nostāju, kas atspoguļojas šajā ziņojumā. Es e, ceru, ka būs pieņemami mūsu grozījumi, iespējams, ka tie tiks iestrādāti kompromisa grozījumos. Bet eh, tagad vēlētos runāt par grozījumiem un eh, vēlētos arī paskaidrot, kāpēc tos sagatavoju un iesniedzu. To nolūks ir bijis eh, šo tekstu vairāk savietot ar realitāti un novērst nevajadzīgus apvainojumus, kuriem nav nekāda pamatojuma. Protams, ka cilvēktiesība aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga, un tieši šādu iemeslu dēļ mēs nedrīkstam nākt klajā ar apvainojumiem bez pamatojuma. Tas no Eiropas parlamenta puses būtu nepārdomāti apvainot vairākas dalību valstis par būtiskiem pamatiesību pārkāpumiem, balstoties tikai un vienīgi uz grāmatām, pieņēmumiem vai avīžu rakstiem. Un šādā sakarībā es esmu mēģinājis iesniegt savus grozījumus, kuros parādās tas, ka ir būtisks atšķirības starp to, kādā veidā dažādās dalību valstīs ir ticis izgaismot šis jautājums. Ir bijušas dalību valsts, kuras ļoti daudz ir darījušas, tādas, kuras ir izveidojušas speciālas izmeklēšanas komisijas, un savukārt tādas, kuras nē. Es uzskatu, ka to dalību valstu pūliņi, kuras ir izveidojuši šādas komisijas, būtu adekvāti jānovērtē. 2008. gadā Rumānijā tika izveidota šāda e, izmeklēšanas komisija, parlamentārā komisija, un tas nekur šajā ziņojumā neparādās. Es tiešām ticu, ka dalību valsts parlamentam ir tāda pati loma kā Eiropas parlamentam. Tie ir mūsu kolēģi, un mums viņiem ir jātic. Protams, protams, ja ir pilnīgi skaidri pierādījumi par to, ka varas iestādes ir bijušas iejauktas pamatiesību pārkāpumos, tad eh, ir nepieciešams veikt pamatīgu izmeklēšanu saskaņā ar dalību valsts un Eiropas likumdošanu. Bet eh, mūsu loma kā iedzīvotāju ievēlētiem pārstāvjiem ir nevis veikt šādu izmantošanu un nevis dubultot varas iestāžu darbu, bet gan pamudināt varas iestādes veikt savus tiešos pienākumus. Tagad Intvelds kundze, jūsu kārta. Jā, priekšsēdētāja kungs. Es tiešām sāku zaudēt balsi. Tā jau man likās. To... Vispirms vēlētos pavisam īsi atbildēt eh, manam kolēģim Ensju kungam. Un tomēr ir jāsaka, ka daudz grozījumu tika iesniegt, un es nedomāju, ka mums vajadzētu atbalstīt jebkurus no Rumānijas iesniegtajiem. Es pilnībā izprotu, ka patiesībā tas ir tā nedaudz dīvaini, ka šeit mēs runājam par ļoti būtiskiem apvainojumiem, par kuriem runa gāja ne tikai avīžu rakstos. Mēs esam sekojuši notikumu gaitā jau daudzus gadus, un uh, tas ir politisks izmeklēšanas gadījums. Mēs neesam, parlaments nav tiesa. Mums nav jāpierāda ik viens fakts, kas ir noticis, bet mēs nevaram neņemt vērā tos milzīgos pierādījumu kalnus, kur ir tikuši savākti. Protams, ka jautājums patiesībā par to, kurā vietā, kurā datumā, stundā, minūtē kaut kas notika, pat tas pat nav relevanti. Mums vienkārši ir jāsauc cilvēki pie atbildības, un šobrīd tas ir fakts, ka Eiropas kontinentā, Eiropas Savienībā, Eiropas kopienās ir tik notikuši cilvēku tiesību pārkāpumi starptautiskā līmenī. Un vai tas notika jūsu valstī vai manā valstī, man personīgi tam nav nekādas nozīmes. Uh, Es personīgi uzskatu, ka mana valsts varbūt nav parādījusies šajos rakstos, un tomēr ir arī tādi pārkāpumi, kas notiek manā valstī, un es vēlētos, lai šie gadījumi tiktu adekvāti izmeklēti, lai arī mana valsts tiktu saukta pie atbildības, tie, kas to ir veikuši, tiktu saukt pie manas atbildības, un es domāju, ka tādā veidā mēs uzlabosim pasauli. Man svarīgi šeit ir tas, ka tā ir Eiropas morālā atbildība, jūsu un mūsu atbildība, Rumānijas un Nīderlandes atbildība, arī apvienotās karalists un Francijas atbildība novērš šādas gadījumus. Tāpēc es nepiekritīšu nevienam grozījumam, kurš mēģinās svītrot kādu valstu no šā ziņojuma, jo šeit nu runa neiet par valstīm, šeit runa iet par cilvēktiesībām. Jau iepriekšējās debatēs Strasbūrā es to teicu, ka patiesībā šis ziņojums ir tāds vairāk strateģisks dabas. Cik miljonus gadus mēs jau esam runājuši par detaļām, apvainojumiem, pierādījumiem, mums ir skaidrs, kas ir noteicis un, kā, noticis, un kāds būs šā ziņojuma iespējas. Dalību valsts jau vispār neliekas nezins jau par daudziem citiem šādiem iepriekšējiem ziņojumiem. Es sēžu šeit, šeit nesēžu neviens. Kur ir EPP? Neviens deputēti nav no EPP. Kur ir? Jā, labi, sveicināt Maiklu, EPP administrators. Kāpēc neviens deputāts no EPP nav ieinteresēts šajās debatēs? Mani tas dikti interesē. Mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem mūsu komitejā, startautiskā līmenī, pārkāpumi notikuši e- uz Eiropu, Eiropas kontinentā, un šeit nav neviena deputāta. Šeit ir pāris ēnu referenti, referents, EPP ēnu referents pat nav ieradies. Es gribu zināt, kāpēc, es gribu to saprast. Mēs tik ilgi esam runājuši par to, kas varēja notikt, kas varbūt ir noticis, bet patiesībā būtiskākais ir tas, ka mēs, eiropieši, atsakamies, nu, atsakamies saredzēt patiesību. Un es uzskatu, ka mums, eiropiešiem, arī Eiropas kopienām, ir izdevies uh, nesaredzēt tos noziegumus, kas ir notikuši Eiropā. Ludfords kundze, jā, jums būs iespēja atbildēt, Ensio kungs, protams, bet tagad dod vārdu Ludfords kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad eh, es esmu. Um, es, es vēlētos varbūt vairāk runāt nevis kā ēnu referente, bet gan kā afet referente. Es pilnībā piekrītu tam, ko Sofija tikko teica. Pilnībā. Un tomēr varbūt šeit ir vairāk patiesības un Flotras kundze mēģina to tādā delikātā veidā e, ziņojumā ierakstīt, un es to atbalstu. Manā ziņojumā varbūt izvēlētais teksts un izvēlētie vārdi ir mazliet delikātāki, un tomēr cilvēktiesību pārkāpumi ir bijuši sistemātiskas dabas Eiropā, un par to mums ir jārunā. Atsevišķu dalību valstu iesaistīšanās pakāpe šajā sistēmā joprojām vēl ir jānovērtē. Es personīgi nezinu nevienu dalību valsti, kura ir nonākusi mūsu uzmanības lokā, kura ir tikusi saukt pie atbildības vai arī kura uh, vai tās būtu presē parādījušās, e, parādījušies apvainojumi vai nevalstisko organizāciju izteikts aizdoms vai bijušo CIP aģenta teiktais. Tātad neviena dalība valsts it kā reāli to nav pateikusi, bet tiešām izmeklēšana tikta uzsākta balstoties uz preses rakstu. Uh, Un manā valstī The Guardian publicēja veselu virkni rakstu par šiem pārkāpumiem. Un patiesībā tur tieši gāja runa par to, ka policija, neizme, policija neizmeklē konkrētu notikumu. Tātad eh, tieši balstoties uz rakstu tika uzsākta tiesvedība. Līdz ar to Protams, ka mums ir nepieciešams izmeklējošā žurnālistika, un kas tagad notiek ar New York Times un Washington Posts. Un eh, tātad kurš šīs avīzes eh, balstoties uz eh, izmeklējošās žurnālistikas faktiem, tiešām norāda patiesību. Un, protams, ka mēs eh, nevaram varbūt nevienu apvainot par to, kas ir noticis mūsu valstīs. Un tomēr ir bijusi situācijas, kad parlamentāriešiem nav bijis iespējas pilnībā īstenot savas funkcijas, Tātad eh, mums eh, apvienotajā karalistē ir izveidot izmeklējošā komiteja, kura savu ziņojumu iesniedz premjerministram, nevis parlamentam. Līdz ar to parlamentam varbūt nav liela loma spēlējām. Es esmu pārliecināta, ka Fleters kundze mēģinās eh, mēģinās panākt vienošanos par tādiem momentiem, kur tas būs iespējams, bet būs situācijas, kur tas nebūs iespējams. Uh, Tātad precīzi pateikt, kas ko darīja, kurā brīdī. Es piekrītu Sofijai, ka mēs sēžam vienā laivā. Protams, ka katra dalība valsts šeit pieminētā ir eh, atļāvusi tam notikt, bet tā ir mūsu kaimiņu dalība valsts un patiesībā tam nevajadzētu notikt Eiropas Savienībā. Es tiešām ceru, ka tas šeit parādīsies. Es savā ziņojumā esmu e, bijusi varbūt striktāka, un es ceru, ka tas e, gūs arī EPP un ECR atbalstu. Mēs jau 9. gada februārī sagatavojām ziņojumu par Gvantanamo, kas tiešām guva plašu partiju atbalstu, un mums izdevās e, nosodīt Gvantanamo bāzi, un patiesībā dzīve tur arī izmainījās. Bet, protams, ka kompromisiem, jebkuram kompromisam ir robežas, un tomēr es ceru, ka arī par šo ziņojumu un par manu atzinumu izdosies panākt kompromisu, ka mēs būsim, ka mēs izmantosim veselo saprātu, ka mēs būsim varbūt uzmanīgi un tomēr nebūsim pārāk vāji. Tātad um, apvainojumi, kas balstās uz pierādījumiem. Nē, patiesībā ir otrādi. Pirms nav Ehm, pirms nav pierādījumu, jūs jau nevarat sākt kaut ko izmeklēt. Tā tad eh, izmeklēšanai, izmeklēšana ir process un tas balstās uz faktiem, un ja kāds eh, kā, kādam kaut ko inkrimē, tad eh, tas ir jāizmeklē. Prieksēdētājs. Protams, ka mēs dzirdēsim no Ensju kunga teikto bet eh, lūdzu nesāksim šeit debatas. Protams, ka jūs šeit tikāt pieminēts un jums ir iespējas pateikt, ko jūs domājat. Nu, Jā, protams. Varbūt mani tulkojuma dēļ nevisai labi saprata. Es neesmu pret uh, pilsoņu pamatiesību aizsardzības nodrošināšanu uz, gan attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem, gan trešo valstu pilsoņiem. Esmu vienmēr cīnījies par cilvēktiesību ievērošanu. Šeit es runāju par ļoti skaidriem jautājumiem. Intveldes kundze minēja skaidrus pierādījumus, neapgāžams pierādījums. Kas tad ir šie pierādījumi? Ja Intveldes kundzei tādi ir, tad lūdzu dodiet mums tos, dodiet Rumānijas valdībai, veidosim jaunu parlamentārās izmeklēšanas komiteju un viss būs tā kā vajag. Mēs varēsim pierādīt, ka ir notikuši cilvēktiesību pārkāpumi. Uh, turklāt šī izmeklēšana, protams, ir politiska izmeklēšana, bet man rodas tāds iespējas, ka mēs pārstāvām savas pilnvaras Mēs nodarbojamies ar lietām, kas neietilps mūsu kompetencē, kas patiesībā ir tiesu iestāžu kompetencē. Un mēs nevaram kādu notiesāt, balstoties tikai uz to, ka kāds žurnālists kaut kur ir publicējis rakstu. Un patiesībā mums ir jāpierāda, vai šī apgalvojuma atbilst vai neatbilst patiesībai, bet ne jau parlaments nodarbosies ar pierādījumu vākšanu. Runājot par Rumāniju, un uh, gribu jums paskaidrot, kādēļ es nevēlos, lai tiktu šeit minētas konkrētas dalību valstis. Ja es, piemēram, esmu notrāpījis savu kaklusē, tad es dodos uz ķīmisko tīrītāju, lai to iztīrītu. Ir bijusi notikusi izmeklēšana, kas uh, nonāca pie secinājuma, ka šie apgalvojumi ir bijuši nepatiesi. Un uh, Rumānijas gadījumā joprojām uz kakla sēdz šie traipi ir. Es pilnībā piekrītu arī Lutvards kundzes teiktajam, bet tomēr gribu viņai teikt, ja pēc uh, tiesiskas izmeklēšanas uh, rezultātiem, jā, šo izmeklēšanu veiks pilnvarots iestādes un tiks gūti pierādījumi tam, kas bija rakstīts presē. Jā, norāda gan, ka nevienmēr presē publicētie raksti pilnībā atbilst patiesībā, un jūs jau zināt, kāda veida presē pastāv Rumānijā. Es neesmu pret cilvēku tiesību ievērošanu, bet šajā ziņojumā mēs nevaram iekļaut spriedumus par to, kas ir noticis. Mums ir jāicina veikt izmeklēšanu, ja ir skaidri pierādījumi. Ja ir skaidri pierādījumi, par ko runā Intvelds kundze, tad nāciet ar tiem klajā un mēs sāksim izmeklēšanu atbilstoši dalību valstu un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tagad dosim vārdu atkal mūsu referentei, Flotras kundze, lūdzu. Jā, es ļoti labi saprotu kolēģa viedokli. Uh, Es domāju, ka pietrūkst viens atsaucas. Jā, mēs runājam par parlamenta izmeklēšanu Rumānijā, bet nekas nav teikts par šīs izmeklēšanas rezultātiem. Tos vajadzētu pieminēt. Un tomēr šī izmeklēšana veids, kā tā tika veikta, vai tā bija atklāta vai nē, un ar to saistītie dokumenti ir kritizēti un šo kritiku pauda ne jau žurnālisti. Un lai noskaidrotu, kas īsti ir noticis Rumānijā un kādi trūkumi ir bijuši Rumānijas valdības rīcībā. Tie nebija žurnālisti, tā bija eh, spīdzināšanas novēršanas komiteja, tas bija Mārtī ziņojums, ANO eh, pārstāvju ziņojumi. Es domāju, ka nevar jau apgalvot, kā to saka Rumānija, ka lieta ir izbeigta, viss ir skaidrs, tā tas nav. Mēs katru dienu saņemam jaunu informāciju, joprojām notiek izmeklēšana, uh, ir uh, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesā, joprojām notiek uh, izmeklēšana un procesi. Un ir, ies, ir gan ANO, gan Eiropas padome. Uh, Uh, paudušas bāžas uh, Rumānijas uh, valdībai, un ir šī izmeklēšana, mūsuprāt, jāturpina. Ne jau mēs veicam šo izmeklēšanu, ne jau mēs aktualizējam faktus, mēs tikai varam konstatēt, ka ir joprojām neatbildēti jautājumi, ka šī izmeklēšana ir veikta vairāk vai mazāk ticami un uh, padziļināti un mēs varam aicināt dalību valstis. Mēs nevēlamies šeit nevienu uh, kaunināt. Mēs vienkārši varam teikt, ka tas ir Eiropas mēroga uzai, eh, izaicinājums, uzdevums, ka Rumānijai jādod savus ieguldījumus patiesības noskaidrošana Eiropas mērogā. Tas pats sakāms par Lietuvu, Poliju, apvienoto karalistu, Spāniju un citām valstīm. Tātad tas ir solidaritātes princips, sadarbības princips un pienākums noskaidrot patiesību, un tādēļ mums ir jālūdz Rumānijai uzņemties savu darba daļu arī par šīm slepenajām apcietinājumu vietām nevar jau tikai balstīties uz Rumānijas žurnālistu publikācijām, ir arī citas publikācijas, piemēram, spīdzināšanas novēršanas komiteja, kas ir ļoti nopietna institūcija, kas arī ir publicējusi informāciju. Un nevaram mēs prasīt, lai būtu pierādījumi pirms tiek uzsākt uzmeklēšana. Ir tieši tādēļ jāveic izmeklēšana, lai atrastu šādus pierādījumus ne jau mums, deputātiem, tas ir uh, jākonstatē, bet mums ir jāprasa uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu patiesību. Ir aptuveni 60 grozījumu, uh, kuru mērķis ir vainot formulējums, neatzīt, uh, ka ir problēma, uzskatīt, ka viss jau ir izmeklēts un pabeigts, bet patiesībā šo grozījumu mērķis ir noliegt uh, patieso situāciju, izvairīties no izmeklēšanas un tā tālāk. Es uzskatu, ka ja mēs pieņemsim šādus grozījumus, tad mūs neuztvērs nopietni. Es uzskatu, ka tad, kad Eiropas parlaments izsakas par šādām lietām, tad mums ir jārunā respektabli, nopietni un jāietekmē situācijas attīstība. Un Rumānijas gadījumā es ceru, mēs varam iekustināt šo situāciju, un jo ātrāk uh, Rumānijas valdība sāks rīkoties, jo labāk tas būs. Ja Lietuva ir atsākusi izmeklēšanu, un ja mēs saņemam jaunākos uh, datus no Eirokontrols, tad mēs redzam, ka ir bijuši lidojumi no Lietuvas uz Rumāniju un Albāniju. Tad kaut kas te tomēr aiz visa tā stāv. Ja, kolēģi, es apsolu, ka sagatavošu kompromisus, ka mm, um, esmu gatava diskutēt ar kolēģiem, ar grupu līdzstrādniekiem, lai nonāktu pie tāda nostājas, kas ir nopietna un liederīga, lai mēs beidzot varētu ietekmēt situācijas attīstību. Paldies vēlreiz, Flotris kundze. Enšilkungs, vai jūs vēl vēlaties kaut ko piebilst? Es negribu būt rupšs, bet gribu. Es eh, neuzskatu, ka būtu ļoti pieklājīgi no Flotras kundzes teikt, ka mana nostāja ir nenopietna. Es neteicu, ka jūsu nostāja ir nenopietna. Es teicu, ka mums kopīgiem spēkiem ir nopietni jāstrādā, un tas nav viens un tas pats. Paldies, priekšsēdētājs. Katrā gadījumā šis jautājums tika noskaidrots. Tas ir aicinājums uh, visiem ķerties pie darba. Šeit nav nekādi personiski apvainojumi. Mēs esam jau praktiski mūsu sēdi pabeiguši. Pateicos visiem, kas ir izturējuši šo mūsu ilgo darba cēlienu un tiekamies mūsu nākamajā komitejas sēdē 9. un 10. jūlijā. Tā notiks. Liels paldies un uzredzēšanos!